Ja nav komentāru, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Es vēlētos jums īsi pavēstīt, ka e, šorīt esmu ieradies atpakaļ mājās no oficiālās vizītes Krievijā. Tā bija pirmā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vizīte Krievijā 12 gadu laikā. Maskavā tikos ar prezidentu Medvedevu, Eh, domes priekšsēdētāju Grizlevu, Sergeju Miranovu un ārlietu ministru, kā arī enerģētikas ministru. Mēs runājām par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Mēs runājām arī par partnerību modernizācijai un runājām par jaunu nolīgumu iespējamību starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju. Tik apskatīti arī citi jautājumi, tā skaitā cilvēktiesības. Tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un eh, vairāku organizāciju pārstāvjiem, tā skaitā organizācijas memoriāls pārstāvjiem. Memoriāls ieguva Saharo balvu. Mēs eh, saprotam tagad, ka ir eh, notikusi eskalācija Baltkrievijas un Krievijas gāzes strīdā. Es aicināju konfliktā iesaistītās puses pildīt savas līguma saistības attiecībā uz gāzes piegādi Eiropas Savienībai. Es atzīmēju arī, ka ir jāiekļauj attiecīgi panti nolīgumos starp Krieviju un Baltkrieviju, kas nodrošinātu gāzes piegādes Eiropas Savienībai. Gāzes piegāžu garantijas mums ir ļoti svarīgas. Padome un komisija arī izskatā šo jautājumu. Varbūt, ka pārstāvi varētu mums sniegt aktuālāko informāciju par pašreizējo situāciju šīs sēdes laikā. Kā jau es teicu, situācija mainās, un katra stunda mums sniedz eh, jaunu informāciju par eh, strīda attīstību.